Of... Tagad Karlas Koejo ziņojums. Ilgtermiņu vīzturētāji pārvietošanās pagaidīsim vēl komisāru Malmstrēmas kundzi. Laipni lūdzam. Un aicināšu mūsu referentu Koejo kungu teikt savu runu. Četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs. Dārgie kolēģi. Mēs šodien runājam par visai absurdu situāciju. Ir jauni cilvēki, kam ir iespēja piedalīties kursos apmācībās Bēļģijā, bet kas tad nevar nedēļas nogalē doties uz Barcelonu vai uz Niderlandu, lai tur vākt informāciju saviem pētījumiem Schengens nolīgums paredz, ka personas drīkst uzturēties tikai tur, kur e, vīza viņiem ļauj to darīt un brīvu pārvietošanās nav iespējama, bet Schengena taču nozīmē pārvietošanās brīvību. Tādēļ personai vajadzētu varēt arī baudīt e, brīvu pārvietošanos iespēju Schengens eh, telpā nedrīkstētu vairs būt robežām. Un te ir runa īpaši par trešo valstu piederīgiem un par to, ka eh, šo ilgtermiņu vīzu eh, izmainīšana pret uzturēšanās atļaujām bieži nenotiek vai tikai novēloti. Attiecīgās vīzes, kas joprojām pastāv, 2010. gadā stāties spēkā Schengens vīzu eh, kodeksam eh, kļūs nederīgas. Tādēļ ļoti svarīgi šo brīvās pārvietošanās problēmu atrisināt, nemazinot drošības līmeni. Schengens informācijas sistēma eh, attiecas uz ilgtermiņu vīzu izsniegšanu, un tā ir sistēma, Eh, kas eh, īstenībā arī attiec uz trešo valstu piedarīgiem, kas eh, iegūs uzturēšanās atļaujas. Un, protams, ka uzturēšanas atļaujas nedrīkst uzdot tikai, izdot tikai 96. panta pamati, ir jāpaskatās, protams, arī informācijas sistēmā, vai nav iemesls atteikt uzturēšanās atļauju. Un, protams, jāskatās, kāda informācija šajā datu bāzē ir. Un bieži notiek tā, ka attiecīgā persona nezina vai nevar pateikt, vai vīza ir viltota vai nē. Un cilvēkam ir dot iespēja sešus mēnešus mierīgi uzturēties valstī, bet dalība valstis tiek aicinātas izdot uzturēšanās atļaujas, ja vīzas derīgums pārsniedz vienu gadu. Šengena paredz, protams, arī datu aizsardzību, un komisijai ir jānāk klajā ar iniciatīvām, ja Līdz 2012. gadam jaunā sistēma netiks laista darbā. Tagad mums ir jauns juridiskais pamats, un Zviedrijas un Spānijas prezidentūras laikā mēs esam strādājuši ar šiem jautājumiem un gribam, lai vīzu kodeks stātos spēkā. Būtu ļoti jauki, ja arī Spānijas prezidentūras pārstāvis piedalītos šeit, lai mēs varam pārliecināties par to, ka līdz 5. aprīlim viss būs izdarīts un gatavs darba sākšanai. Mums ir jānovērš juridiska vakuma rašanās, un es gribētu Spānijas un, Spānijas un Zviedrijas prezidentūrām teikt paldies arī par sadarbību ar komisiju, jo šis pasākums ļaus atrisināt smagu problēmu sadarbībā ar trešajām valstīm. Paldies! Obrigado! Paldies! Komisijāri Malstraimu lūdzu. Paldies! Un kā referents norādīja šī priekšlikuma nolūks ir atvieglot pārvietošanos Schengenā. Šeit ir runa par tā saucamo D vīzu, tā ir tāda uz ilgāku laiku, un tā ļaus cilvēkam brīvi pārvietoties Schengenas ietvaros, Schengenas robežās, taču dalību valstīs Šobrīd mēs vērojam tendenci, ka ilgtermiņa vīzas netiek pārvērstas uh, uzturēšanās atļaujās, un tāpēc mēs arī esam pieķērušies šīs problēmas risināšanai. Gan juridiskā, gan praktiskā situācija rada trešo valstu piedarīgajiem negatīvas sekas. Un šīs personas nevar nelikumīgi šķērsot citu valstu robežas, uh, ne arī uzturēties vai šķērsot valstis, kas ir nepieciešams, lai varētu atgriezties savā dzimtajā zemē. Un vislabākais rezultāts, protams, būtu, ja visas dalībvalstis izdotu šīs uzturēšanās atļaujas, kā tas ir paredzēts, bet šobrīd tas, diemžēl, tā nenotiek. Un tāpēc ir izstrādāts šis priekšlikums, kas paredz vienādot šīs ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas, nosaucot tās par D vīzām. Un tas nozīmē, ka cilvēks var izmantot pusgada laikā tās pašas tiesības, ko bauda Schengenas valstu piederīgie. Proti cilvēks var ceļot pa Schengens valstīm, īslaicīgi tur uzturēties, nerūpējoties par īpašām uzturēšanas atļaujām katrā valstī atsevišķi. Un bija ļoti patīkam dzirdēt, ko Eljo kunga atbalstu šim priekšlikumam, turklāt jau no paša sākuma, un arī Libe un Jūre komitejas uh, ir sapratušas, ka ir nepieciešams atvieglināt šajā ziņā dzīvi trešo valstu pārstāvjiem, ļaujot tiem brīvāk pārvietoties Schengenā. Es neatgādināšu, ka mums ir, mēs nedrīkstam kavēties meklējot risinājumu. Termiņš mums ir piektais Uh, aprīlis, kad D plus C vīzas vairs nebūs spēkā un nebūs pieejamas. Es domāju, ka pašreizējais projekta teksts ir labs kompromiss, tas uh, atspoguļo visu institūciju viedokli, un to ir atbalstījis gan Eiropas parlaments, gan virknu dalību valstu. Mēs esam arī veikuši grozījumus Ilgtermiņa vīzām tagad ir samazināts termiņš, tas nav ilgāks par vienu gadu. <clears throat> Un sistemātisku pārbaužu nepieciešamība uh, Schengens informācijas sistēmā arī ir paredzēta kā obligāta, turklāt šīs pārbaudas ir jāaktivizē, jāpastiprina ir jāizmanto Schengens informācijas sistēma, lai nebūtu kaut kādu pārpratumu vai kļūdu. Tāpat biometrisko datu savākšana un izmantošana ir jautājums, kas ir nozīmīgs daudzām valstīm. Un komisijai ir jāizpētī iespējas, kā var izmantot biometriskos datus tieši uh, pieņemot lēmumu par ilgtermiņa vīzu izsniegšanu. 2011. gada jūlijas ir noteikta likumprojekta termiņš padomē. Mēs esam arī centušies atrast risinājumu parlamentu, kas būtu saskaņā ar parlamenta viedokli par augsta līmeņa datu aizsardzību, un gan padome, gan parlaments ir aicinājuši komisiju nākt klajā ar attiecīgajām iniciatīvām un ziņojumu par to, ko varētu darīt augsta līmeņa informācijas drošības, datu drošības nodrošināšanai līdz 2012. gadam. Es domāju, ka pašreizējais risinājums ir pareizs, mēs esam uz pareizā ceļa, un es domāju, ka tas uzlabos situāciju gan trešo valstu piedarīgajiem, gan arī uzlabos Eiropas tēlu pasaulē. Paldies referentam un arī visiem pārējiem, kas piedalījās. Paldies priekšādātājiem. Paldies komisārs kundzei. Tagad došu vārdu Vikstrēms kundzei. Divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sadarbība kāda ir balstījusies uz vērtībām, balstās arī uz brīvību, šo būtiskāko vērtību. Tas ir tas, par ko mēs šodien diskutējam. Tā ir iespēja cilvēkiem brīvi pārvietoties. Eiropas Savienībā nav nekādu šīs brīvības ierobežojumu mums visiem, kas šeit dzīvo, bet tam vajadzētu būt attiecinātam arī uz tiem, kas ierodas Eiropā un uh, ilgtermiņā uzturs uh, Eiropā. Saskaņā ar uh, Schengens līgumu persona, uh, kas šeit ilgāk uzturs, nevar izmantot šo brīvību ceļot. Kā jau Koeljo kungs teica, uh, šī persona var ceļot tikai tajā valstī, kurā uh, kur ir izdevusi šo vīzu. Piemēram, profesors no Indijas, Upsalā, manā dzimtajā pilsētā, nevar doties uz Parīzi uz konferenci. Viņam jāpieprasa vīza, lai ceļoti uz Franciju. Vai arī, piemēram, students no Čīles nevar doties uz Vāciju, lai tur pavadītu nedēļas nogali vai atvaļinājumu lai apmeklētu draugus. Viņam jāpieprasa vīzi. Tas ir brīvas pārvietošanās, brīvas ceļošanas iespēja ierobežojums. Šī priekšlikuma mērķis, par kuru mums jālemj, balstās uz to, lai šī brīvība ceļot trešo valstu piedarīgajiem tiktu nodrošināt pilnā apmērā visā teritorijā. Es vēlos pateikties Koeljo kungam. Viņš ir uh, fantastiski strādājis, izcili labi kā referents darbojies. Un manā skatījumā Jure komitejas atzinumā tas ir uzsvērts, kā arī citi ēnu referenti ir a, to uzsvēruši. Priekšlikums ir izstrādāts, tas ir pozitīvs. Tas ir solis a, virzienā, lai uh, brīva pārvietošanās tik nodrošināta arī trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājkungs tas attīsta Eiropas Savienību. Es esmu lepna, ka dzīvo Eiropas Savienībā un var darboties Eiropas Savienības labā. Paldies! Grups. Tālāk runātāji no politiskajām grupām. Kinga Galkons no Tautas partija grupas. Paldies priekšsēdētāji! Kolēģi, komisārs Konza Es esmu priecīga par uh, to, ka mēs Eiropas parlamentā tagad gatavojamies pieņemt rezolūciju, kas atvieglos trešo valstu pilsoņu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā. Šis priekšlikums ir domāts, lai atvieglotu dzīvi tiem cilvēkiem, kuri ir tā saucamo ilgtermiņa uzturēšanās vīzu turētāji vai D vīzu turētāji. Tas ļaus atrisināt situācijas, kad atsevišķas dalībvalstis nevar vai nevēlas izsniegt uzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem savās teritorijā. Citiem vārdiem sakot, neievieš un nepiemēro tā saucamo Schengens ietvaru likumdošanu. Un man ir tiešām liels prieks, ka mēs cenšamies meklēt risinājumus, lai izvairītos no situācijām, kad trešo valstu pilsoņi redz Eiropas Savienību kā neieņemamu cietoksni. Es domāju, to no, šī pieeja arī atvieglos tās atmo integrēto robežu kontroli. Tajā pat laikā atverot robežas tiem cilvēkiem, kuri ceļo ar labiem nodomiem. It īpaši tas atvieglo situāciju uh, daudziem cilvēkiem mūsu kaimiņu valstī. Šeit es uh, runāju par Ungārijas uh, mazākumtautību pārstāvjiem tīpaši. Protams, tam būs nepieciešama arī nacionālās likumdošanas pieņemšana, kas veicinātu šo mērķu sasniegšanu. Un pirmkārt jau tas nozīmē ārvalstīs studējošo studentu pārvietošanās atvieglošanu. Un es varu tikai piekrist, ka komisijai līdz 20 12. aprīlim ir jāiesniedz ziņojums par regulas ieviešanu. Paldies! Paldies, Blinkevičs kundze, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, tārkie kolēģi. Vispirms es gribētu apsveikt referentu Kalju kungu ar šo labi sagatavoto ziņojumu. Es piekrītu, ka ir nepieciešams nodrošināt trešo valstu uh, likumīgi klātesošu pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Atbilstoši patreizējai praksēji, ilgtermiņu uzturēšanās vīzas aizvietošana ar ilgtermiņu uzturēšanās atļauju ir ļoti ilgs, garš un sarežģīts process daudz iemeslu dēļ. Un šeit varētu dot piemēru arī no Lietuvas, kad, piemēram, smagās automašīnas šoferis, kuram ir D vīza, nevar uh, veikt savus profesionālos uzdevumus. Un patreizējā Eiropas Savienības prakse apdraud trešo valstu pilsoņu leģitīmās, teiksim, ieceras vai tas, ko viņi sagaida, kad viņi likumīgi brauc uz Eiropas Savienību, lai, piemēram, šeit studētu. Ilgtermiņu uzturēšanās vīzai ir jādarbojas tieši tāpat, pārvietojoties Schengens teritorijā, kā ilgtermiņa uzturēšanās atļaujai. Un šeit nevajadzētu uh, iet, ierobežot uzturēšanās laiku vienā vai otrā dalībvalstī, skaitot atsevišķas dienas. Šeit galvenais mērķis ir, lai cilvēki varētu um, izdarīt, teiksim, to, ko viņi ir iecerējuši un. Mērķis ir, lai cilvēks ar ilgtermiņu uzturēšanās atļauju varētu ceļot uz citu dalību valsti sešu mēnešu laika periodā, uzturoties tur neilgāk par trījiem mēnešiem. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt, lai vienkāršotā trešo valstu pilsoņu pārvietošanās Schengens teritorijā neapdraudētu dalību valstu drošību. Un es aicinu jūs apstiprināt šo regulāru grozījumiem pēc iespējas ātrāk. Grisberg kungs, vienu minūti. Dargie kolēģi, ir eh, dažādas grūtības, bet um, šis eh, teksts ļoti labi izskaidro arī risinājumus lai arī kādas būtu kolēģi pārliecības. Un būtībā tas skar arī visas trešās personas, es uzsveru, trešās personas, kas legāli ir Eiropas Savienībā. Un patiesi eh, jau sen vajadzēja pieņemt šo tekstu, jau eh, sen vajadzēja garantēt eh, un nodrošināt ceļošanas brīvību trešo valstu pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Un tagad mēs redzam, ka šis būs vēl viens uh, Um, vēl viens pienesums veidojot uh, Eiropu, uh, kurā ir brīvas tiesības, uh, tiesības ceļot. Šeit nav nekāda liela pretruna attiecībā uz šo tekstu. Um, grozījumi ir bijis maz, kas nozīmē, ka mēs vēlamies veidot tādu Eiropu, kurā pilsoņi ir brīvi, kurā viņi var ceļot. Un tas ir solis uz priekšu, jo tās skar tiesības. Uh, Tas skars studentus, pētniekus un citus, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā. Un noslēgumā tas veidos arī tādu Eiropas tēlu, kā vienotu kopēju Eiropas telpu. Un tas spēcinās Eiropas kultūru un identitāti arī ārpus mūsu robežām. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Tavares kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu sveikt Karlošu Koēljo. Es atbalstu tāpat kā citi ēnu referenti Libe komitejā viņa darbu. Viņš uh, ir uh, Eiropas uh, pilsoņu un trešo valstu pilsoņu situāciju uzlabojas ar šo ziņojumu. Un arī kopumā, jo Eiropa nav tikai pilsoņu. Uh, vienkārši kopiena. Šeit eh, dzīvo arī miljoniem citu trešo valstu eh, iedzīvotāju, kas ir ieradušies pie mums, lai strādātu vai studētu. Referents ir izcili labi sadarbojies ar mums, ar mums ēnu referentiem. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst, eh, ka esam strādājuši cilvēku labāk Mēs esam uzklausījuši dažādas piemēras par zinātniekiem, par studentiem, kas ierodas Eiropā, jo viņi vēlas šeit strādāt un tad nevar doties uz citām Eiropas valstīm. Lai arī, piemēram, divās stundās viņi varētu jau sasniegt kādu citu dalību valsti. No Lisabonas uh, divu stundu ceļš uh, aizved jūs uh, uz Spāniju. Un vajadzētu dot iespēju veikt pētniecības darbus citās Eiropas Savienības valstīs, vākt informāciju citās Eiropas Savienības valstīs saviem darbiem. Mums uh, Arī, piemēram, jau bija problēmas, ja mēs vēlējāmies uzaicināt runātājus, kas varētu uzstāties Briselē, saskarāmies ar šādu problēmu. Mūsu skatījumā nevajag ierobežot tre, šādu trešo valstu pilsoņu mobilitāti. Pagātnē tas nebija iespējams. mūsu, teiksim, darba spēks un zinātnieki ceļ, cieši no tā. Krīzes laikā ir īpaši nozīmīgi rast eh, risinājumu. Tas ir nozīmīgi arī uh, uz zināšanām balstītas zināšana, uh, eh, zināšanu sabiedrības izpratnē. Padomu pirms vīzu kodeksa spē, stāšanās spēkā arī lems, un es uh, gribu uzsvērt to, ka mūsu politiskā grupa uh, atbalsta referenta priekšlikumu. Paldies! You, Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ierosina, ka dalībvalsts varētu izsniegt ilgtermiņu uzturēšanās vīzes līdz 12 mēnešu termiņu trešo valstu pilsoņiem, eh, kurus atzītu arī citas Schengens dalībvalstis. Eh, Lielbritānija nav Schengenas valsts, tādēļ šķiet tas mūs tieši neskar. Tomēr priekšlikums atvieglos trešo valstu pilsoņu ceļošanu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Lielbritānijā ir milzīga nelegālās imigrācijas problēma. Mums ir vismaz viens miljons nelegālo imigrantu Lielbritānijā. Atbilstoši ar šiem priekšlikumiem tie cilvēki, kur nelikumīgi gribēs pārvietoties uz Lielbritāniju, varēs citā Eiropas Savienības dalību valstī ierasties pilnīgi likumīgi, iegūt ilgtermiņu vīzu Francijā, no kurienes viņi tālāk nelegāli nokļūs Lielbritānijā. Tādēļ apvienotās karalists neatkarības valsts uh, neatkarības partijas um, deputāti ir pret šiem grozījumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Van Hekas kungs, vienu minūtu lūdzu. Dank u, voorzitter. In het verslag lees ik en toch wel. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, lasu tādu ļoti savādu uh, pamatojumu, kādēļ mums vajadzētu to pieņemt jo tas nāktu par labu, piemēram, ja ir kāds ārzemju students, kas studē Bēļģijā, viņš, piemēram, varētu uh, Nīderlandes bibliotekā, uh, ko darīt, un pēc tam arī uz Barcelonu doties. Tas jau, protams, ir jauka studentam, bet runa jau nav par to. Schengen un visa vīza politika, kas ar to ir saistīta, ir saistīta ar pilnīgi ko citu. Uh, nevis studentu braukāšanu šurp turp. Tas nozīmē, ka visas mūsu robežas uh, tiek mazāk kontrolētas, noziedznieki pilnīgi brīvi varētu uh, doties šurp turp, un tas nemaz netiktu uh, sabalansēts. Sākotnēji tas uh, bija Schengen sistēmas uh, mērķis. Situācija tagad ir tā, ka uh, tie nelegāli ieceļotāji, kas ir uh, Spānijā ieradušies, bez kavēšanās var doties uz citām uh, Eiropas Savienības valstīm un kādas ir sekas citiem normāliem eiropiešiem, to mēs uh, uh redzam. Viņiem neviens nepazīst. Paldies! Nākošais runātājs Dijas Demera divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs Karlas Koeljo ir paveicis uh, ļoti labu darbu. Un uh, pastāv tāda plaša vienošanās starp komisiju, padomu un arī politiskajām grupām. Uh, ir eh, tikai neliela daļa deputātu, kuriem ir atšķirīgi viedokļi. Mēs atzinīgi vērtējam šo brīvības telpu un tie šķēršļi, kādi vēl kavē uh, pilnību šīs brīvības ieviešana, tie ir jāceļ ne tikai trešo valstu iedzīvotājiem, bet visiem. Tā absurdā situācija, kāda ir bijusi, ka personas ar ilgtermiņa uh, vīzām saskārās ar šādām problēmām, kā aprakstīts, tā ir jāizbeidz. Vīzas ilgtermiņa uzturēšanās eh, gadījumos atļauj uzturēties eh, kādā no dalību valstīm, kas tās ir izsniegusi, bet šo vīzu turētāju Eiropas Savienībā nevar brīvi pārvietoties tikai valstī, kas to ir izdevusi un ieceļojot tajā. Daudz piemērs jau šeit minēja, un vēl kāds piemērs, piemēram, students, kas eh, Lisabonā raksta par Amerikas vēstuli savu doktorantūras darbu, nevar doties uz Madridu, uz Sevilju, lai uh, pētītu arhīvu datus. Nu, šī situācija ir nepieļaujama. Praktiski mēs runājam par to, ka īstenojam mobilitātes pamatu principus, lai tie nāktu par labu strādājošiem, pētniecībai, studējošiem. Es gribu lūgt visus kolēģus atbalstīt uh, kolēģi Kailjo kunga ziņojumu. Tas ir nepieciešams, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un lūdzu ne tikai atbalstu šīs ļoti labās kvalitātes dēļ, bet arī tādēļ, ka tas ir vēl viens solis virzienā uz uh, brīvības telpas veidošanu. Atbalstam arī termiņu plānojumu. Liels paldies! Paldies, nākošā runātāja Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es sākumā gribētu pateikties eh, Kaliju kungam par paveikto darbu un par sadarbību, kāda bija starp parlamentu komi, eh, eh, komisiju un padomu. Izstrādājot šo. Uh, ziņojumu un uh, pirmajā lasījumā. Būtu uh, jābalso uh, vēl pirms 2010. gada beigām un arī jāievieš šis līgums. Un jāteicina uz visām uh, dalību valstīm. Problēmas uh, nevar uh, atrisināt D un C vīzu uh, turētājiem citādā veidā. Pateicoties šim uh, līgumam, persona, kas ierodas no trešās valsts, varēs uh, doties. Uh, ceļojumos visā Eiropas Savienībā. Un visas personas, kuras tas skar, viņas vajadzētu informēt tad, kad tās saņem šo vīzu, un tās vajadzētu informēt par to, ka tā, šīs vīzes kļūst automātiski par uzturēšanās <clears throat> atļauju pirms pirmā gada izbeigšanās. Un vēl drošības apsvērumu dēļ katra persona, kas prasa D vīzu, tā būtu jāpārbauda, vai tās dati nav SIS sistēmā jāievēro visa tā informācija, kāda e, ir SIS e, sistēmā. Un e, tā kā SIS2 nebūs par 2012. gadu ieviesta, tad mēs aicinām komisiju un padomu izstrādāt likumdošanas aktus, lai garantētu tādus pašus drošības standarts, kāda ir noteikti SIS2 sistēmā. Paldies! Nākošais Borgēzio kungs. Facilitāre. Paldies, priekšādātāji pilsoņi no trešajām valstīm, viņiem ir jābūt iespējai ceļot pa Eiropas Savienības teritoriju, izmantojot dēvīzes. Tas viss ir labi un saprotami. Bet šeit tiek tā ļoti smalki nošķirta dēvīza un tāda uh, beztermiņa uzturēšanās atļauja. Kā tad ir? Šengens teritorijā mēs varētu uzdot jautājumu. Kāda tad ir datu drošība vai kāda vispār tiek nodrošināta drošība, jo nav iespējams veikt attiecīgas kontrolas visās dalībvalstīs, valstīs, Būtībā šeit tomēr pastāv liels risks. Paldies, Obermaier kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšēdētāji. Pirms pāris mēnešiem uh, mēs atzīmējām Ziemassvētkus un bija ļoti svinīgs noskaņojums šeit, jo mēs vēlējāmies atvieglot uzturēšanās atļauju iegūšanu. Un tagad mēs redzam, ka no Balkānu valstīm nāk tāds ieceļotā vilnis, kad pat sasniedz Skandināviju un septiņās nedēļās ap simts tūkstoši maķedonieši ir izmantojuši šīs jaunās iespējas. Un dažos albāņu maķedoniešu ciematos katru dienu tā iziet uh, pieci autobusi ar izceļotājiem uz Rietumu Eiropu. Un mēs tagad jau redzam, ka paiet 90 dienām šie cilvēki nonāk tādā pelēkajā zonā un rodas uh, uh, daudz dažādu uh, sarežģījumu arī darba tirgū. Tāda ir realitāte tagad. Uh, Un kas tagad to putru izstrēps, tas būs jādara mums, cita starpā arī Austrijai. Mums šobrīd mēs redzam, ka notiek pilnīgi nekontrolēta ieceļošana un plašumā vēršas nelegālā nodarbinātība. Busutilkungs lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj. Es gribētu apsveikt savu kolēģi Koelju kungu par šo iniciatīvu, jo tā dod trešo valstu pilsoņiem iespēju baudīt brīvas pārvietošanās uh, tiesības Eiropas Savienības brīvības telpā. Bet šeit es gribētu norādīt uz zinām ironiju. Uh, no vienas puses mēs piešķiram vairāk tiesības trešo valstu pilsoņiem, uh, Un šajā brīdī Eiropas Savienība un tās pilsoņi saskars ar nopietnām problēmām, kas skar Eiropas Savienības pilsoņu ceļošanu, piemēram, uz Lībiju. Tāpat visu laiku ir šī problēma starp Šveici un Lībiju, kā rezultātā Lībija ir pārtraukusi vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības pilsoņiem, ne tikai Šveices pilsoņiem. Tātad mēs piešķiram tiesības trešo valstu pilsoņiem, bet mūsu pašu pilsoņiem kļūst mazāks, teiksim, šīs iespējas brīvi pārvietoties. Kāds ir konsekvences? Tās ir ļoti nopietnas. Mums ir cilvēki, kuri nevar uh, aizbraukt uz savu darbu Lībijā, ir uzņēmumi, kuri nevar nosūtīt savus strādniekus uh, uz saviem uzņēmumiem Lībijā, tāpat ir investori, kuri ir nonākuši Lībijā, bet viņi nevar atgriezties atpakaļ mājās, tā kā šī situācija ir tiešām nepieņēmām, tādēļ es aicinu komisāru Māmstrāms kundz nekavējoties risināt šo situāciju. Es saprotu, ka uh, tā ir diplomātiski risinām situācija starp divām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tomēr šo divu valstu attiecības būtiski ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu iespēju braukt uz šo valstu. Paldies! Paldies! Flašikova Beņevs kundze, viena minūte. Paldies, priekšēnētāji! kolēģa Koelju ziņojums un regulas projekts ir domāts brīvas pārvietošanās uzlabošanai un tālākai attīstībai. Tāpēc nedrīkst pieļaut, ka ilgtermiņa vīzu turētāji nedrīkst no vienas valsts brīvi pārvietoties uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es neredzu iemeslu, kāpēc neatbalstīt šo. Runa ir par cilvēku tiesību respektēšanu un citas starpā viena no cilvēku tiesībām ir viņa brīvība pārvietoties. Es neredzu tiešām kāpēc uh, trešo valstu piedarīgais ar ilgtermiņa vīzu nedrīkstētu ceļot pa visu Eiropas Savienības teritoriju. Un mēs uh, dzirdējām piemērus par zinātniekiem un studentiem, kas nevar ieceļot citās dalību valstīs, bet ir arī cita grupa, un tie ir uzņēmēji, un ja viņu uh, tiesības pārvietoties tiek ierobežotas, tad uh, tā ir problēma. Paldies! Dziękuję bardzo. Chciałbym ogromnie podziękować. Borisa Kungs, lūdzu. Paldies. Gribētu teikt paldies Koelio kungam. Viņš ir daudz ko ņēmis vērā no manis izstrādātā izņēmuma, manis izstrādā atzinuma. Un jautājums ir tīri vai simbolisks ja Es ļoti priecājos par šo iniciatīvu, jo jaunās Eiropas Savienības dalība valstis pagātnē ir ļoti cietuši no šīs diskriminācijas. Un ja mums izdosies vienoties, tas būs ļoti, ļoti liels panākums un labs rezultāts. D un C plus vīzas pieprasa meklēt risinājumu ļoti ātri. Pagājušajā gadā vairāki Ukrainas studenti brauca cauri Polijai ceļā uz Vāciju un viņus apturēja pie robežas. Tas nav pieļaujams, tā nevar darīt, jo studenti ir ļoti nozīmīga grupa Eiropas Savienībai. Mums ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēma uh, Schengenas uh, valstīs un jātīsta uh, datu bāžu sistēma. Es ļoti vēlētos aicināt komisiju darīt visu iespējamo, lai sadarbība drošības jomā starp dalībvalstīm arī būtu laba. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikt, ka es piekrītu un atbalstu referentu. Un es arī piekrītu Malmstroms kundzes teiktajam. Mums ir nepieciešams atrast risinājumu šī jautājumā, tajā pat laikā ievērojot cilvēktiesības, kā arī uh, nedarot to uz drošības rēķina. Šeit es gribētu norādīt uz vairākiem aspektiem. Lai šī regula tiešām darbotos, mums ir nepieciešams vispirms izvērtēt dažādu dalību valstu realizēto praksi, jo mēs saprotam, ka Atsevišķas dalībvalstis var izsniegt uzturēšanās atļaujas, bet, nu, bet citas dar to savādāk un neizsniedz šādas atļaujas. Tā kā mums vajadzētu vispirms mm, sākt ar to, ka dalībvalsts uzticas vienotrai, ka tās izmanto SIS sistēmu, un SIS divi sistēmai būtu jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, jo tas noteikti ir visas Eiropas interesēs lai trešo valstu pilsoņi, studenti, pētnieki un uzņēmēji var brīvi pārvietoties. Paldies, Papa Nikolau, kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, kungs. Arī es gribu pateikties Kaelju kungam par izcilu labu paveikto darbu. Sākumā es gribu teikt, ka Schengens uh, likuma kopums ir vērsts tieši uz uh, šo uh, brīvu pārvietošanos Schengens uh, teritorijā. Un es domāju, ka tas ir arī pirmais uh, secinājums, kāds mums jāizdara. Tad, kad uh, tiks uh, pieņemti šie dokumenti, piemēram, runāt par studentiem, tas ir tu, tieši ļoti precīzi. Studentam jābūt um, ceļošanas brīvībai, lai viņš varētu uh, vākt informāciju saviem darbiem. Bet jāuzdod jautājums, cik tālu mēs eh, varam izraisīt eh, drošības problēmas, ja šīs eh, tiesības tiks īstenotas dzīvē. Un varbūt, ka varētu rasties kādas drošības problēmas. Jo, ja dalībvalsts izsniedz vīzu, tad tajā būtu ļoti piesardzīgai un jārīkojas ārkārtīgi uzmanīgi, ievērot visus parametrus. Uh, ir nepieciešams, lai Schengens informācijas sistēma pilnīgi noteikti tiktu uh, konsultēta, lai būtu pieejams ziņas no šīs informācijas sistēmas. Mēs nerunājam tikai par šo Schengens telpu, bet stiprināsim arī drošību un arī uh, lielāku nozīmi pievērsīsim datiem. Es domāju, ka mums jābūt uzmanīgākiem attiecībā uz šo, šo priekšlikumu un jāparūpējas pēc iespējas ātrāk. Uh, ieviesta SIS 2, lai tas pēc iespējas ātrāk stātos spēkā un lai dalībvalsts varētu ne tikai Schengens likumu kopumu ieviest, bet nodrošināt arī drošības dalībvalstiem un mums visiem mūsu pilsoņiem. Paldies! Nākošā runātāja Tanja Fajon, viena minūte. Hvala predsedujoči. Med najpomembnejšimi. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības viens no svarīgākajiem integrācijas faktoriem ir robežu atcelšana un personu brīvas pārvietošanās notrošināšana, un mums ir jāraugās, lai cilvēki to Schengens teritorijā arī varētu izdarīt, un nepieņemam, ka birokrātisku procedūru dēļ uh, studenti, pētnieki un citi cilvēki nevar brīvi pārvietoties. Tīpaši šeit es gribētu pieminēt Kosovas un Serbijas pilsoņus, kuriem ir maz mazāk tiesības tagad nekā tas bija līdz šim. Mēs nevaram šeit attaisnot savu bezdarbību ar iespaidīgo statistiku par nelegālo imigrāciju. Uh, ja runājam par Balkānu uh, valstu iedzīvotājiem, tad uh, šeit ir tāda īpaša diskriminācija, ir īpaši runājam par jauniem cilvēkiem, tiem, kuriem nav bijusi iespēja atklāt Eiropu un vēl ir Albānija un Bosnija Hercegovina, kuriem vajadzēs izpildīt atsevišķus uh, nosacījumus, lai uh, saņemtu atļauju piedalīties atvieglotajā vīzu režīmā, bet tas noteikti viss ir Eiropas Savienības pašas interesēs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji Zibro kungs. Uh, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mūsu priekšā esošais priekšlikums skar vienu Eiropas Savienības svarīgākajiem principiem. Tas ir šķiršu likvidēšana cilvēku brīvai pārvietošanās iespējai. Protams, iecer ir laba, bet Patreizējā situācija ir nesaprotama. Cilvēki, kam ir ilgtermiņa uzturēšanās vīzas, nevar pārvietoties Schengens teritorijā, kamēr īstermiņa vīzu turētāji to var. Tādēļ es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labs un atbalstāms, bet tajā pat laikā ir nepieciešams uh, labākas drošības garantijas, kā to ierosina Liba komiteja. Cilvēki, kur ir iekļauti sa, uh, uh, neie, uh, valstīs neielaižamo personu sarakstā, par tiem informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm ir jānotiek nevainojam, un es arī atbalstu 5. aprīļa termiņu. Paldies! Tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Lukaševskas kundze pirmā lūdzu viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka tie ir ne tikai trešo valstu pilsoņi, kuri gaida brīvas pārvietošanās iespējas Eiropas Savienībā, bet to gaida arī Eiropas Savienības pilsoņi. Cilvēki ar īstermiņu vīzām šķiet baud lielāku brīvību nekā tie, kam ir ilgtermiņu vīzas, un trešo valstu pilsoņi, kuri likumīgi uzturas, piemēram, Polijā ilgāku periodu, viņi nevar doties uz Franciju. Un Šo brīvo pārvietošanos vajadzētu nodrošināt arī studentiem, uzņēmējiem no trešām valstīm, zinātniekiem, lai viņi varētu iepazīties ar citu Eiropas Savienības dalību valstu tradīcijām, kultūru, cilvēkiem. Viņi būtu Eiropas Savienības idejas nesēji valstī, eh, savā valstī attiecīgi. Paldies! Paldies! Melcerkungs vienu minūti. Priekšēdētāji, Schengenas vīzu sistēma acīm redzot ir tik sarežģīta, ka konsulātu darbinieki netiek galā un nesaprot, ko darīt un kurā brīdī jāpiešķir vīza un kurā nē. Tie, kas eh, nezin, kas ir C un D vīza, eh, viņiem tiešām var rasties tāds priekšstats. Un no tā ārēji, pie ārējām robežām rodas ļoti daudz problēmu, un šeit ir vajadzīgs steidzams risinājums. Nav vajadzīgs diskutēt par kaut kādām brīdināšanas sistēmām dalībvalstīs, ja pat Eiropas Savienības kopējā sistēma nedarbojas. Šeit mēs redzam, ka ieceļotāju masa kļūst arvien lielāka, no uh, Balkāna mums draud milzīgs ieceļotāju vilnis un apmēram divas trešdaļas no šiem simts tūkstošiem maķedoniešu, kas ir ieceļojuši Rietumē, Eiropā nemaz negrasās atgriezties mājās. Paldies! Köszönöm szépen! Mi magyar ki... Morvais kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es kā parlamentārieta Eiropas Savienībā esmu tādā īpašā situācijā. Man ir iespēja balsot un dot iespēju līdz ar to trešo valstu piedarīgajiem brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību. Bet, bet ko mēs šobrīd darām? Varbūt mēs gribam sarežģīt, apgrūtināt tieši šo procesu. Ļoti daudz Ungāru dzīvo ārpus uh, Ungārijas robežām, kādas tās ir pašlaik, un arī um, tie daudz Ungāri dzīvo pašreizējā Dienvidslāvijas teritorijā un arī Ukrainā, un mums ir veikt pētījumi Ungārijā par to, kādās jomās šie cilvēki strādā. Situācija ir tiešām nepieņēmama un mums ir jārīkojas. Mēs, kā Ungāri, uzskatām, ka mums ir jādara viss, lai situāciju atrisinātu. Paldies, Brons kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums ir balstīts uz pieņēmumu, ka visi trešo valstu piedrīgie, kas iebrauc Eiropas Savienībā, iebrauc šeit ar labiem nodomiem. Un ja viņi saka, ka viņi brauc, lai mācītos, tad tā tas arī ir. Eiropas Savienībā ir papilnām um, viltus koledžu un uh, skolu. Un ja šie studenti uh, varēs vieglāk pārvietoties arī uz citām valstīm, tad būs daudz grūtāk pārbaudīt viņu reālo statusu un vēl grūtāk viņus atrast atrast pēc tam, ja izrādīsies, ka viņi ir melojuši. Uh, kaut arī apvienotā karalista nav Schengens dalībvalsts, mēs redzam, ka Eiropas Savienībā uh, tiek. Um, teiksim, risināts jautājums, lai eh, šie nelegāli imigranti varētu legalizēties. Un es esmu pārliecināts, ka drīz šie nelegāli imigranti kļūs par Eiropas senīs pilsoņiem. Paldies, Brons kungs, un tagad es gribētu dot vārdu Māmstrāms kundzei, lai rezumētu diskusijas. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī par šīm debatēm. Eh, šeit Eh, tiks kārt divi jautājumi, kas nav tieši saistīti ar šo ziņojumu, bet es gribētu tiem atbildēm. Busutī kungs pieminēja Lībiju. Es varu Busutil kungs eh, piekrist, ka šis jautājums ir sarežģīts, bet mēs ļoti aktīvi eh, risinām dialogu ar Lībiju, ar Šveici un dalību valstīm, lai atrastu risinājumu šajā sarežģītajā situācijā pirms tā nekļūst vēl sarežģītāk. Tā kā es ceru, ka varēšu drīzumā jūs informēt par labām ziņām. Uh, Fians Kons, es gribēju norādīt, ka, protams, Albānijas un Bosnijas Hercegovinas situācija ir um, atsevišķa situācija, un mēs organizējam misiju, kas izvērtēs, kā šīs valsts ir izpildījušas tām noteiktos kritērijus, un komisija konsultēsies ar dalību valstīm un ekspertiem, lai uh, sagatavotu ziņojumu par šo valstu uh, uh, situāciju attiecībā uz kritēriju izpildīšanu, un tad mēs arī nodosim to apspriešanai jums tīpaši Liba komitējai. Tālāk par šo priekšlikumu es varētu norādīt, ka komisija tiešām grib, lai situācija uzlabotos un lai regula tiktu ieviesta. Jo No sākuma tā varētu likties tīri tehniska problēma, bet nē, tā nav, jo tā skar atsevišķus pilsoņus. Un mēs gribam, lai cilvēki, uh, kas likumīgi un ar labiem nodomiem ierodas šeit, lai viņi tiešām arī uh, brauktu pie mums, bagātinātu mūs, jo tā ir arī Eiropas Savienības viena no filozofijām veidot telpu bez iekšējām robežām. Tādēļ mums nevajadzētu dzīvi šiem cilvēkiem īpaši apgrūtināt. Es domāju, ka ar šo priekšlikumu mēs esam atraduši ļoti labu līdzsvaru, jo mums ir izdevies arī atrisināt šķiet apmierinoši drošības jautājums. Un es domāju, ka ļoti veiksmīgi izdevās arī šī sadarbības ar trim institūcijām, ka tika identificēta problēma un tika atrasts konkrēts risinājums, kas eh, noteikti nāks par labu pilsoņiem. Tā kā paldies jums un paldies Koeljo kungam. Thank you, komisār. Paldies komisārs kundzei un vispēcot referents Kaljo kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji, man ir pāris noslēguma vārdi. Man ļoti žēl, ka padomas pārstāvu krēsls tomēr ir bijis tukšs šajās debatēs. Un vēl paldies komisārēm Austrālimai par laipnību, par izrādītajām simpātijām. Un es gribētu lūgt komisāri darīt visu iespējamo, lai 5. aprīlī šī regula varētu stāties spēkā. Citādi mēs nonāksim tiesiska vakuma situācijā, no kā cietīs daudz cilvēku. Trešais arī tāds uh, darbas piliens. Tie, kas kolēģi, kas piedalījās un apšaubīja to, vai ir nodrošināta drošība. Tiem nevajadzētu aizmirst, ka padomi ir, parlaments ir pieņēmis regulu, kurā ir rakstīts, ka vispirms katrā šajā gadījumā ir jāskatās, kas par ieceļotāju ir atrodams Schengens informācijas sistēmā. Regulas nolūks ir uzlabot pārvietošanās brīvību nodrošinot vienlaikus uh, drošību. Un mēs nevaram skatīties tikai uz vienu medaļas pusi. Vēl ideja, kas man palīdzēja sasniegt rezultātu, proti panākt saskaņu starp institūcijām. Arī par to runāja gan uh, Tas attiecās gan uz Libe, gan uz juridisko komiteju. Ja mums izdosies eh, panākt regulas pieņemšanu, mēs tiešām būsim panākuši kaut ko ļoti labu. Paldies, Koelju kungs! Beidzam šīs debates un balsošana notiks pēc neilga brīža. Jūs varat um, palikt uh, zālē vai atgriezties pēc desmit minūtēm. Balsošana sākas 12. Paldies!